humanitāro situāciju Šrilankā. Robēns Evans un uh, vēl citi ir parakstījuši rakstisku iebildi, to es esmu saņēmusi, lai iekļautu šo uh, rezolūciju un saskaņā ar 94. pāntu reglamentā. Nākamajā plenārsēdē balsosim par šo priekšlikumu. Šo vakaru mums būs debates un balsojums tad būs rīt. Došu vārdu Evans kungam, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Kā jau jūs pirmdien vakarā teicāt, ārlietu komiteja pieņēma rezolūcijas priekšlikumu par to, ka humanā situācija Šrilankā turpina pasliktināties saskaņā ar 91. pantu. Situācija Šrilankā patiešām ir ārkārtīgi nopietna, bet kas tieši tur notiek attiecībā uz humāno situāciju nav skaidrs. Esmu pārliecināts priekšēdētais kundze, ka ir viedokļu šķelšanās Eiropas parlamentā par to, kas īsti notiek Šrilankā. Tādēļ pats prātīgākais būtu organizēt organizēt normālas, plašas debates, ko nevar organizēt šonedēļ. Tam vairs nepietiek laika. To varētu darīt nākamajā plenārsēdes laikā, kas no, notiks tikai pēc desmit dienām. Dola kungs eh, tautas partijas grupas vārdā izteica atbalstu šādai rīcībai. Un ja mēs patiešām vēlamies atstāt nopietni iespēju, es domāju, kolēģiem vajadzētu atbalstīt šo rezolūciju un vajadzētu nākamās plenāras sesijas laikā organizēt debats par to, lai beidzot iegūtu skaidrību par to, kas tad īsti notiek Šrilankā. Paldies kolēģiem! Jā, donc je vais la, je vais... Paldies. Tātad es eh, pavisam ātri, ja piekrītat, pajautāšu, kurš ir par, kurš pret, kurš ir par šo risinājumu. Le rapport, qui est pour le rapport? Kurš ir par uh, atlikšanu? Nu, labi, es neredzu, tad uh, jābalso elektroniski. Lūdzu, sākam balsot. Bon, alors, visiblement, on veut. Tātad, acīm redzot, dāmas un kungi, varbūt tas bija pārāk ātri, Kons Bendits varēs izteikties, viņš to lūdza, lūdzu. Madame la Présidente, simplement. Priekšsādātājs kundze pavisam vienkārši, ja kāds kaut ko piedāvā, tad parasti ir arī iespēja pirms balsojuma izteikties kādam arī pret to. Es gribētu pateikt, ka situācija Šrilankā ir ļoti dramatiska. Ir 150 tūkstoši cilvēku, kuri ir uh, ieslodzīti, kuri nekur nevar doties, un tāpat, kas ir, tas ir Birmā. Uh, Un mums šodien ir jāatstāj šis jautājums darba kārtībā, lai parādītu, ka mēs vēlamies izrādīt solidaritāti ar ieslodzītajiem. Paldies, konvendita kungs, līdz ar to šis jautājums ir skaidrs. Tātad jums ir priekšlikums atlikt uh, balsojumu vai uh, tomēr balsot. Kurš ir par atlikšanu, kurš ir pret? Lieliski, tātad nē. Labi, tad tagad mēs varam ķerties pie balsošanas. Saskaņā ar vienkāršoto procedūru mēs eh, balsosim par Geringer de Odenberg kungas ziņojumu, balsojums pēc sarakstā, kam balsot. Vai visi ir nobalsojuši?